pārcelt eh, debats par Guantanamo uz citu laiku, un gribu tagad lūgt Sala Frankas kungu paskaidrot šo lūgumu. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Šorīt iesniedz glup, šo lūgumu savas politiskās grupas vārdā ņemot vērā vienošanās, ko 28. aprīlī panāca šis parlaments, respektīvi īstenot balsojumu par Guantanamo rezolūciju šajās, eh, šajā plenārsēsijā. Podimātas kundze toreiz bija plenārsēdē, viņa lūdza šo lūgumu iesniegt praksiski, to mēs arī izdarījām, un tagad mūs informēja, ka šis lēmums ir eh, tiks publiskots šodien pulkstens trijos, un tāpēc priekšādātā vai jūs varētu precizēt procedūru, kad tad galu galā paredzēts pieņemt lēmumu par šo mm, tik ļoti garo un sarežģīto jautājumu, tā lai plenārsēdi beidzot varētu nonākt pie sadarba rezultātu. Un šeit ir arī Dekaizers kundze, kas izteiksies sociālistu grupas vārdā. Sociālistu grupas priekšsādātājs nāk ar pretēju priekšlikumu. Tāpēc priekšsādātāji, vai jūs mums nevarētu paskaidrot, kāda ir procedūra šobrīd? Tas bija jāatrisina pulkstens trijos līdz pulkstens trījiem, un tātad, kas notiks ar šiem reglamentu pārtiem un kas notiks rīt? According to uh, the... Saskaņā ar lēmumu, ko pieņēmis parlamenta priekšādātājs, šis lūgums tiks nodots balsošanai pirms debatēm rīt. Tas nozīmē, ka rīt pēcpusdienā